Eh, rakstiskā deklarācija 08201 nu, eh, eh, tulku iesnieguši kolēģi Pots Brepuls, Busoji, Lainēns, Pēterle par cīņu pret kolorektālo vēzi Eiropas Savienībā ir ieguvusi pārakstus no vairāk nekā puses Eiropas Savienību deputātiem. Attiecīgi saskaņā ar 123. Eh, reglamenta pantu eh, tiks nodotas tās saņēmējiem un publicēta pieņemtajos tekstos eh, pie šīs sēdes protokolā. Man šķiet, ka Pokakungs grib izteikties. Pokakungs, vai jūs esat sēžu zālē šobrīd? Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Es Zinu, ka visi vēlas balsot, bet es gribētu visu līdzparakstītāju e, eh, Brepols, tas būs Soilēnen, Pēterlis un savā vārdā pateikties visiem tiem, kuri ir atbalstījuši mūsu e, rakstisko deklarāciju cīņai pret e, taisnās zarnas vēzi. Un mēs vēlamies apsolīt jums, ka ka eh, tas ir tikai nevis viens zipsnis, bet daļa no lielākas kustības Eiropas Savienības dalībvalstīs. Kolēģi, paldies par atbalstu. Paldies, eh, Pauka kungs. Apsveicu jūs. Un rakstiskā deklarācija no 075210, kuru ir iesnieguši deputāti Vidāls Kvadras, Sojulande, Sondergārds un Stevensens un citi.